tīra gaisa un tīrām pludmelēm. Tie ir tikai daži piemēri. Septītā vides e, darbības programma piedāvā mums tādu kā ceļu karti, lai stimulētu e, zema oglekļa izaugsmi un inovācijas, aizsargājot mūsu dabas kapitālu un arī mūsu pilsoņu veselību un labturību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 uh, būs atbilstoši vai līdzīgi arī starptautiskajiem pasākumiem attiecībā uz zivju krājumiem, un mums šeit būtu jāizmanto visi instrumenti, lai cīnītos pret nelegālu zvejošanu. Bet starptautiskā pārvaldība jau netec tikai uz zivu saimniecību, tā ietver arī vide, jūras vidi. Mūsu galvenajam mērķim būtu jābūt uh,